Rezolūciju projekti, kas tika apstiprināti šīs dienas sēdē, tiks nosūtīti adresātiem. Eiropas parlamenta sanāksme tiek pārtraukta, šīs dienas sēde ir slēgta, un es visiem vēlu veiksmīgu mājupasteļu. Paldies!